Viņš ilgi strādājis um, starptisko attiecību jomā ar Baltkrieviju un uh, Ukrainu, un viņš pastāstīs mums par labu pārvaldību, demokrātiju un stabilitāti, kā arī drošību. Lūdzu, Adamska kungs. Paldies, godātais priekšsādātāji, dāmas un kungi. Man ir liels gods šodien ar jums dalīties savā pieredzē un uh, savā izvērtējumā par austrumu partnerību kopumā. Tātad mana tēma ir demokrātija, pārvaldība, stabilitāte un tiesiskums. Austrumu partnerība ir ļoti saprātīga un laba iniciatīva, kas ļauj Eiropas Savienībai piedalīties austrumu valstu attīstībā, piedāvājot atbalstu. Protams, austrumu partnerības stratēģija uzlabo arī kontaktus uh, starp Eiropas politiķiem un austrumu partnerības valstu vadītājiem. Austrumu partnerība piedāvā varbūt arī netik daudz salīdzinot ar tām gaidām, kas ir Austrumu partnerības valstīs. Un tas ir tāpēc, ka iniciatīvas finansējums ir neīpaši dāsns, bet nav, trūkst arī kapacitātes, politiskās kapacitātes piedāvāt vajadzīgos risinājumus kas būtu nepieciešami um, austrumu partnerības valstīm. Piemēram, nav atrisināts jautājums ar vīzu liberalizāciju. Es domāju, ka var teikt droši, ka Ukraina valsts, kur es katru mēnesi pavadu aptuveni desmit dienas, tikai daži eksperti vispār labi apzinās, kas ir austrumu partnerībā. Gan politiķi, gan sabiedrība nezina daudz, uh, piemēram, par brīvās tirdzniecības zonu vai arī citiem Eiropas politikas aspektiem. Kāpēc austrumu partnerības ietekme šajā reģionā ir ierobežota? Iemesls tam ir uh, valstu iekšējā situācija. Piecu gadu laikā Austrum Eiropas valstis nav kļuvušas demokrātiskākas, un tās nav kļuvušas arī stabilākas. Pat tās valstis, kas ir ceļā uz Eiropas integrāciju, kā Ukraina, Moldova un Gruzija. Ukraina ir uzlabojusi savu pārvaldību, ir uzsāktas dažas reformas, arī ekonomiskās reformas, bet demokrātijas līmenis nav paaugstinājies un nav mazinājusies nozīmīgā veidā korupcija. Šī situācija uh, ir loģiska, to varēja arī paredzēt, un es domāju, ka nevajadzētu to ņemt par ieganstu, lai nedarītu neko. Tomēr esmu pārliecināts, ka austrumu partnerība var kļūt par panākumu tikai tad, ja Austrum Eiropas valstis ievesīs pie sevis uh, likuma varu, tad pilnīgu tiesiskumu un demokrātiju. Reformas ir jāveic ar austrumu partnerības palīdzību. Reformas nedrīkst kļūst par priekšnosacījumu. Un Eiropā ir divi instrumenti, kas ļautu uzlabot situāciju austrumu Eiropā. Pirmais no tiem ir uh, brīvās tirsniecības zona, visaptverošie nolīgumi par brīvo tirsniecību. Jo ātrāk mēs šos nolīgumus ieviesīsim, jo ātrāk mēs saņemsim konkrētos rezultātus. Jo ātrāk mēs varēsim uzlabot dzīves standārtu šajās valstīs. Tāpēc es ierosinu, ka padziļinātas un visaptverošas brīvās tirsniecības nolīgumi jāizmanto, lai panāktu demokratizāciju. Šie nola, nolīgumi nedrīkst kļūt par kondicionalitātes politikas instrumentu. Par noteikumiem var būt citi principi, piemēram, nediskriminācija. Otrais impuls, ko Eiropas Savienība varētu piedāvāt, ir vīzu jautājuma atrisināšana. Vīzu atcelšana ir ļoti svarīgs solis, kas veicinātu Eiropas standārtu ieviešanu, kas palīdzētu pārnest uz šīm valstīm Eiropas mentalitāti. Te pašā laikā vīzas, kā es to saprotu, nespēlē lomu, kura tām būtu jāspēlē, jo vīzas neaizsargā Eiropu pret noziedzību un nelegāliem strādniekiem. Vīzas drīzāk kavē uh, Uh, studentu un turistu mobilitāti. Um, bet kā pasākums, lai aizsargātu Eiropu pret nelegāliem uh, darba migrantiem un noziedzniekiem, tās nav efektīvas. Kā mēs varam izvērtēt uh, daudzpusējo platformu darbību? Es jau teicu, ka darbības programmas un Eiropas Savienības iniciatīvas, kas tika sagatavotas pirmās platformas ietveros, nebija īpaši redzamas. Ir īpaši tās daudzās konferences, kas tika organizētas. Eiropas partnerība tagad cieš no tā, ka tā ir pārāk daudz dažādu mērķu. Tai vajadzētu koncentrēties uz vienu uh, konkrētu mērķi, proti atjaunot, modernizēt un demokratizēt šīs valstis. Un um, jāizmanto visi um, instrumenti, lai, piemēram, cīnītos pret korupciju. Piedāvāšu jums piemēru. Ukrainā, piemēram, var teikt, ka ja mēs cīnāmies pret korupciju, tad Ukrainā jāatzīstas, ka korupcija ir normāla parādība. Tā iereņi saņem atalgojumu, tā teikt, par savu darbu. Un mums vajadzētu to saprast un koncentrēties Pirmām kārtām uz korupcijas apkarošanu, uz uh, reāliem pasākumiem, kas nodrošinātu tiesiskumu, likuma varu valstīs. Un tad noslēgumā es gribētu vēl pateikt pāris vārdus par Krieviju. Es strādāju tagad Polijas-Krievijas dialoga centrā. Pirms diviem gadiem es eh, biju viens no autoriem ziņojumam, kas demonstrēja Krievijas iespējas sadarboties ar Eiropas Savienību austrumu partnerības ietveros. Bija ļoti interesanti, ka šīs ziņojums tika sagatavots pārsvarā tad, Krievijas ekspertu atbildībā um, Gīmo universitātes um, eksperti piedalījās tā sagatavošanā. Runa bija, piemēram, par Krievijas e, tuvināšanos Eiropas ekonomiskajai zonai un par politiskiem pasākumiem, kas vērsti uz to, lai Krievijas likumdošana tuvinātu akī komunitēru. Krievija varētu temēt uz Norvēģijas vai Šveices uh, situāciju. Bet pašlaik mēs piedzīvojam, ka Krievija izdara milzīgu spiedienu uz Ukrainu un citām austrumu partnerības valstīm, kas vēlas parakstīt uh, brīvās tirsniecības nolīgumus. Šis spiediens tiek izdarīts, lai šie nolīgumi netiktu parakstīti. Manuprāt, šī politika nav efektīva. Tā nenesīs vajadzīgus rezultātus. un iespējams Krievijas politiķi, kas ir atbildīgi par šo spiedienu, ir Eiropas integrācijas dibinātāji, tā viņus uztver dažās austrumu partnerības valstīs, bet austrumu partnerības un Eiropas Savienības sasniegums ir tajā, ka Eiropas parlaments aizsargā Austrum partnerības valstis pret Krievijas ekonomisko spiedienu. Te pašā laikā Eiropas Savienībai vajadzētu ļoti nopietni domāt par to, kā tuvināt Krieviju Eiropas Savienībai, kā panākt, lai Krievija sadarbotos ar Eiropas Savienību atbilstoši paraugu praksēm un akī komunitēru. Pirms diviem gadiem savā ziņojumā mēs sagatavojām dažus priekšlikumus, kā to var panākt. Paldies jums par jūsu uzmanību. Liels paldies par jūsu interesantajām idejām un uh, tas mums dod vielu pārdomām. Liels paldies! Tagad gribētu dot vārdu Sutelas kungam kurš uzstāsies par pāreiz ekonomikām, jo īpaši uh, Eh, par to, kā ekonomikas varētu saskaņot savu darbību ar eh, Eiropas eh, lietām. Viņš ir profesors Parīzes starptautisko attiecību skolā, bijis arī strādājis ar Kārnegi stipendiju Krievijā, Eirāzijas programmā. Un jums tagad vārds, lūdzu. Thank you. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen. Paldies, priekšsēdētāji, ekscelences, dāmas un kungi. Kā ekonomists runāšu īsi par pamudinājumiem un ekonomisko izaugsmi. Mēs zinām, ka stimuli, ko piedāvāja e, Eiropas Savienības, NATO, ESA un citas dalības bija ļoti efektīvi un svarīgi, lai veidotu ekonomiskās politikas, ko tika dēvē, kas tika dēvēts ar pārējais ekonomikām 90. gados valstīs, kur mēs reāli varējām dalības perspektīvu piedāvāt šajās organizācijās. Mums vienmēr ir bijusi Eh, vājāka opozīcija par eh, stimulu piedāvāšanu tām valstīm, kur mēs eh, pāredzamā nākotnē nesam varējuši piedāvāt dalību. Tajās organizācijās, kas ir identificējums ar to, kas ir Eiropa šodien. Ir tiesa arī, kā austrumu partnerībā stimuli kas varētu tikt eh, piedāvāti, ir relatīvi pieticīgi, un jāpaturprātā ir tas, ka daļa no valstīm šīs eh, iniciatīvas piedāvājot ir kļuvušas visai meistarīgas eh, darbojoties gan SVF, gan dažādās citās uz stimuliem eh, balstītās schēmās. Eh, un arī jānorāda, ka atsevišķas šīs eh, iniciatīvas nav ar vislabāko raksturu, bet tagad daži vārdi par ekonomikas izaugsmi ņemot vērā to, ka esmu biju, eh, izbijis ekonomikas pasniedzējs. No šodienas eh, viedokļa raugoties, eh, gudrība sākās, kur mēs spējam nošķirt divu veidu ekonomikas. Tās, kuras jau labi darbojas valsts, es savu dalību valstīs, un tās, kuras nedarbojas efektīvi, kuras sniedz pilsoņiem samērā zemu ienākumu līmeni un to sadala nevienlīdzīgā veidā. Ekonomikai ir jābalstās un jāauga balstoties uz inovācijām, un mēs apzināmies, ka tas maksā dārgi. Tāpēc efektīvas ekonomikas tādas kā mutējās vienmēr pieaug lēnām. Neefektīvas ekonomikas tās ir arī iespēju ātrai izaugsmēji, ja tās izmanto uh, labas tehnoloģijas institūcijas, kuras jau ir tikušas izgudrotas, uh, inovētas, pārbaudītas praksē. Tāpēc eh, tādas valstis kā Japāna, Koreja izaug strauji, tāpēc ir tāda valsts kā Ķīna šodien aug ātri. Un tieši tas pats attiecas uz um, daudzu Āfrikas valstu nākotni. Tā tad pastāv atšķirība starp uh, uh, izaugsme, kas ir balstīta uz inovāciju un imitāciju. Pirmais jautājums, kas ir uzdodams, ir kāpēc? Ne visas nabadzīgās valstis eh, ir spējīgas uz ātru izaugsmi. Savukārt eh, Ķīna, Krievija un Indija ir bijušas spējīgas uz šādu ātru izaugsmu. Ekonomisti nosauc dažādus iemeslus, un viens no tiem ir tas, ka bieži vien eh, tas ir saistāms ar politisku neskaidrību, eh, pat pilsoņu kariem vai, kā pētījumi rāda, cēloņiem, kas ir dziļi vēsturiski. Un šis e, ir jāuzdod jautājums, vai tiek e, piemērotas pietiekam modernas metodas. Taču varētu gadīties, ka ne visas valstis, kuras gribētu e, šādu iedzīšanu paveikt, ir to spējīgas vislabākajos apstākļos. Otrais, un tiešā veidā svarīgais šīs sanāksmes punkts ir tāds, ka institucionālās struktūras, kas ir piemērotas ekonomikai balstītai uz inovāciju, uz inovāciju eh, balstītai eh, izaugsmi, var būt par pamatu ekonomikai. Un tas kļūst par izšķirošo jautājumu. Tad, kad mēs domājam par pamudinājumu stimulu piedāvāšanu sabiedrībām, kurām mēs vēlētos, lai e, tās šādu panākšanu veiktu. Iemesls e, tam ir ļoti vienkārši. Pasaules ekonomikas izaugsme ir summa izaugsmei uz inovācijām balstītās ekonomikās un uz iedzīšanu balstītās ekonomikās. Domāju, ka būtiskākā problēma, kas parādās šeit, ir tā, ka mums, un kas mums ļoti labi jāapzinās, Un es nedomāju, ka grūti būtu saprast to, ka tirgus, piekļu tirgumu un mobilitāte ir tie, tās prioritātes, kas būtu jāpiedāvā kā pamudinājums tiem kaimiņiem, kurus, eh, par kuriem mēs vēlamies, lai viņi spētu mūs panākt. Piekļuve tirgumi ir pašsaprotama un eh, uzskatu, ka politiski ļoti saprotams ir tas, ka mēs dažkārt rīkojamies tā, it kā būtu nobažījušies pār e, eh, tirgus piekļuvis sakām mūsu kaimiņiem, kas ir nelieli preču un pakalpojumu sniedzēji mūsu tirgos. Mobilitāte. Pašsaprotamu iemeslu dēļ, kurus jau pieminēja iepriekšējais runātājs, studentu mobilitāte, strādājošo mobilitāte ir īpaši svarīga, taču domāju, ka mums ļoti piesardzīgiem ir jābūt piedāvājot pamudinājumus institucionālās vai standartu tuvināšanās. Pirmkārt, tāpēc, ka pievilcības ticamība Eiropas Savienībai šobrīd nav tāda pati kā pirms 20 gadiem. Otrakārt, Tā kā mēs zinām gan tīri vēsturisku iemeslu dēļ, gan ekonomiskās loģikas dēļ, kā arī apzinoties to, ka inovāciju un iedzīšanas iespējas nav vienādas. Tas, kas ir mūsu rīcībā, nevienmēr ir tas, kam būtu jābūt mūsu kaimiņiem un partneriem. Šis jautājums ir sarežģīts, bet es saprotu, ka tas ir jāuzskata par sākumu punktu. It īpaši tāpēc, ka mēs visi saprotam to, kā Vissliktākā situācija ir tāda, kad mēs nosakām tādus nosacījumus, kur jau no sākuma mēs zinām, ka to ieviešana ir neiespējama praksē. Un kur nosacījumi neved ne pie kādām pozitīvām sekām. Nosacījumi ir jābūt reāliem un ieviešamiem, bet arī tiem ir jātiek izpildītiem. Un tagad no mm, pamudinājumu puses raugoties, es neesmu pārliecināts, ka piedāvājums vairāk vai par vairāk būtu pietiekams. Un arī uh, E, pamudinājuma schēmas mazāk par mazāk, kas ir tādas pātagas schēmas, arī nevienmēr labi darbojās. Paldies! Paldies, tagad Suzana Stjorta, kura runās par uh, pilsoniskās sabiedrības iesaisti. Viņa uh, pārstāv uh, Zinātnes politikas fondu Berlīnē. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies priekšsādētāji un paldies par iespēju šodien šeit ierasties. Es pievērsīšos galvenokārt diviem daudzpusējās dimensijas aspektiem Austrum partnerībā. Pirmkārt, diskusijas par ceturto flotformu šajā daudzpusējā dimensijā, runājot par cilvēku kontaktiem, par to runās arī nākamais runātājs. Un otrkārt, eh, paraudzīšos uz pilsoniskās sabiedrības lomu austrumu partnerībā un jo īpaši daudzpusējos formātos. Kas attiecas uz ceturto platformu cilvēku kontaktos, tur ir runa par izglītību, jaunatnes un zinātnes jautājumiem. Tur motivācija, un tas ir arī sniegts komunikācijā, sākotnēji tas viss bija saprotams, un tie izvēlētie instrumenti ir lielā mērā piemēroti. Uh, Tātad, ko es šeit gribētu pieminēt, ir ietekmes jautājums, un tas arī mūs šodien interesē, ņemot vajā šīs uzklausīšanas virsrakstu nosaukumu. Un šeit es redzu problēmu, ka līdz šim vienīgais veids, kā novērtēt šīs platformas ietekmi, ir bijis kvantitatīvs, kaut gan novērtējums ir diezgan pozitīvs jo gandrīz visos sektoros, ko es minēju kopš 2009. gada un kopš autonoma partnerības uzsākšanas, ir uh, tendence, ka finansējums šiem sektoriem pakāpeniski ir pieaudzis, kas, protams, nenozīmē, ka ir pieejams liels finanšu atbalsts, un tomēr šī tendence ir pareizā, un tas noteikti ir atzinīgi jānovērtē. Bet, ja uh, skatāmies uz cita veida novērtējumu un cenšamies novērtēt daudzpusējo dimensiju un šo ceturto platformu, tad kontakti starp cilvēkiem, ko vēlamies novērtēt, tas kļūst diezgan sarežģīti, jo šī platforma nozīmē, ka šī pieredze ir ļoti individuāla cilvēkiem. Un eh, šīs platformas rezultāti, produkti bieži vien nav tādi taustāmi. Uh, Tas izpaužas eh, cilvēku savstarpējā komunikācijā un tajā, ko viņi no tā iegūst. Un tāpēc es domāju, ka šeit mēs varam runāt par pieciem potenciāliem veidiem, kā uh, paplašināt šīs platformas potenciālu un uzlabot kontaktus dažādos līmeņos. Pirmkārt, atsaucoties uz to, ko minēja abi iepriekšēji runātāji, ir tas, ka veiksmes kontaktos uh, starp uh, cilvēkiem ir cieši saistīts ar vīzu liberalizācijas jautājumu. Tātad uh, vīzu liberalizācijas darba kārtība ir ļoti būtiska. Uh, ja tas izdosies, tad cilvēku kontakti varēs padziļināties. Otrakārt, šī ir platformu, kuras ietvaros mēs varam vērsties pie nevalstiskajiem un uh, tam līdzīgiem līmeņiem, un to varētu efektīvāk izmantot. Ja mēs paraugāmies uz to, kas ir darīts kultūras jomā, tad daudz, kas ir saistīts ar kultūras politiku, ar diskusijām starp šīs politikas atbildīgajām personām. Un, ja tas ir veiksmīgi, tad to nevajadzētu apturēt, bet es domāju, ka šī platforma drīzāk ir vērsta uz uh, saziņas ceļu veidošana ārpus valdības jomas. Treškārt, jaunieši. Tā ir ļoti būtiska kategorija, jo varētu panākt, ka austrumpartnerības pilsoņi varētu kontaktēties dažādos veidos ar ES pilsoņiem jau no agra vecuma, un tas varētu kļūt par daļu no viņu ikdienas dzīves. Un tas varētu kļūt normāli, un tas uzlabotu viņu uh, svešvalodu ziņāšanu šajā valstīs, kas bieži vien ir ļoti ierobežots, un jaunā, agrā vecumā ir daudz vieglāk uzšākt šādus kontaktus. Ceturtkārt, manuprāt, ir uh, jāturpina pārskatīt šie izplatīšanas formāti, proti, kā informēt šo valstu pilsoņus par viņu iespējām šīs ceturtās platformas ietvaros. Es jau minēju, ka bieži vien austrumu partnerība nav īpaši pazīstama šajās valstīs, un tas attiec uz šīm iespējām. Un visbeidzot, vajadzētu galvenokārt pievērsties faktam, ka partneri, kas ierodas šī projekta ietvaros Eiropas Savienībā, arī kaut ko dod. Viņi ne tikai kaut ko iegūst, bet viņi paši var kļūt par informācijas avotu Eiropas Savienībā, lai uh, uzzinātu kaut ko par dzīvi šajās valstīs. Tātad šie kontakti būtu jāskata kā divvirziena iela. Un tagad pievērsīšos otrajam aspektam, proti pilsoniskās sabiedrības lomai daudzpusējā dimensijā un austrumu partnerībā šī loma noteikti ir bijusi daudz izteiktāka austrumu partnerības laikā, nekā tā bija pirms tam, un tā ir pozitīva attīstība patiešām. Galvenais instruments, kā uzlabot pilsoniskās sabiedrības lomu, eh, ir pilsoniskās sabiedrības fórums, un šis fórums ir sadalīts nacionālās eh, platformās un tematiskajās darba grupās, kas ir paralēlas daudzpusējai dimensijai, ko šodien šeit apspriežam. Un nesen uh, ir uh, Uh, izveidot piektā platformu par sociālo dialogu, kas ir interesanti, jo tas norāda, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas šajās valstīs uzskata, ka sociālais dialogs ir būtisks papildinājums šim austrumu partnerības formātam. Uh, pilsoniskās sabiedrības fóruma loma ir uh, paplašinājusies, ir izveidot sekretariāts Briselē, un tā ir kļuvusi par pastāvīgu dalībnieci uh, uh, austrumpartnerības fórumos, tātad tas ir jau tāds būtisks partners. Un, ja mēs šeit atkal raugāmies uz ietekmi, tad, uh, manuprāt, šeit ir bijusi diezgan plaša pozitīva ietekme, tas ir veicinājis uh, NVO atpazīstamību aut, um, austrumu partnerībā. Uh, ir atvieglojusi saziņu ar austrumpartnerības valstīm, tātad ir tāds kā atgriezeniskās saites mehānisms uh, no sabiedrības šajās valstīs. Fórums ir arī uh, palīdzējis daudzām uh, organizācijām strādāt kopā pie kopīgiem mērķiem un ir ļāvis tām iegūt papildus zināšanas. Pilsoniskās sabiedrības fórums ir bijis ļoti būtisks Baltkrievijas kontekstā, uh, jo Baltkrievija ir iesaistīta tikai daudzpusējos aspektos austrumu partnerībā, un tur pilsoniskās sabiedrības partneri, eh, kas ir iesaistīti platformā, ir bijuši ļoti aktīvi un pilnībā izmantojuši visas iespējas. Bet uh, mazāk ietekme ir bijusi runājot par uh, sabiedrības ietekmi uz austrumu partnerības kontekstā ir tā kā sadalīta šajā pilsoniskās sabiedrības fórumā, kas uh, rada zināms riskus. Pirmkārt, uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijas vai citas organizācijas, kas nav tik tuvas e ES jautājumiem, varētu tikt izslēgtas. Uh, Un vēl um, plurālisms viedokļos vai aktivitātēs arī varētu nebūt tik plašs, kā būtu vajadzīgs. Un Pilsoniskā sabiedrības fórumu Eiropā varētu skatīt kā šo valstu uh, pilsoniskā sabiedrība, kas, protams, nav. Tā ir daudz daudzveidīgāk. Šīs organizācijas, kas ir fórumā, pārstāv tikai daļu. Un ir arī risks, ka uh, fórumu Austrum partnerības valstīs pašās varētu skatīt kā tādu kā ES delegāciju paplašinājumu, ja es to tā varu pārspīlēt nedaudz teikt. Un uh, uh tas drīzāk ir starpnieks, uh, kas var sniegt uh, atgriezienisko saiti un būtībā ir daļa no šīm pilsoniskajām sabiedrībām. Visi šie izaicinājumi, manuprāt, noved pie tā, ka ir jāsaplabā zināma elastība. Uh, gan pilsoniskās sabiedrības fórumā pašā, runājot par tās dalību, to dalībniekiem un par pilsoniskās sabiedrības partneru iesaistīšanu. Tātad mans galīgais noslēguma aicinājums būtu nepazaudēt no acīm plašāko pilsonisko sabiedrību, uh, strādājot pie šī fóruma. Paldies! Lielas paldies, Stjorts kundze! Un tagad uh, Lubašenko kungs, kurš uh, ir uh, uh, lektors un uh, internet dienas grāmatas autors, un viņš ir veids pētījumu par uh, jauno mēdīju izmantošanu postpadomju valstīs. Lūdzu. Un information technologies. Viņš runās par informācijas tehnoloģijām. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Man ir liels gods šodien piedalīties šajā uzklausīšanā un prezentēt jums dažas no manām idejām. Es pētu austrumu partnerību kopumā un jo īpaši informāciju tehnoloģiju ietekmi uz sociālajiem un politiskajiem procesiem sabiedrībā. Par tiem es arī runāšu šodien. Eh, es sagatavoju prezentāciju un varbūt varētu to tagad palaist. Vispirms jautājums. Kāpēc eh, jaunie masu mēdīju un informācijas tehnoloģijas ir tik svarīgas austrumu partnerības kontekstā? Es gribētu norādīt, tad kāda ir iespēja reāli izmantot internetu pēcpadomju valstīs. Šeit ir dati par to, kā uzvedās lietotāji šajās valstīs grūti atrast kādu aspektu mūsu uh, dzīvē, kas uh, nav mainījies tagad ar jaunajām tehnoloģijām. Un tas attiecās ļoti uh, īpaši arī uz austrumu partnerības valstīm. Eiropas Savienības politika austrumu partnerības valstu sakarā ir cieši saistīta ar komunikāciju, uh, Mēs zinām, ka trūkst tiešo kontaktu uh, starp uh, cilvēkiem, un jaunās tehnoloģijas var ļaut mums uzlabot uh, šo komunikāciju gan šo valstu iekšienē, gan pāri valstu robežām, tā apējot birokrātiskās barjeras. Tad tagad, um, kā ietekmē Eh, jaunie mēdī eh, realitāti valstīs. Nu, protams, eh, no vienas puses komunikācijas specifika nu, nozīmē lielāku caurskatāmību. Valdības nevar pilnībā kontrolēt informācijas apriti internetā. Un internets kļūst par telpu, kur sabiedrība var dzīvot brīvi, var iegūt informāciju par notikumiem, kuri varbūt tiek noklusēti no valdības puses. Atseicijas līderiem ir iespēja uh, paust uh, savus viedokļus. Tāpat uh, tiek uh, veicināta spontānā politiskā aktivitāte No citas puses mēs ļoti labi zinām, ka jaunajām tehnoloģijām ir arī savā, sava tumšā puse, un valdība var kontrolēt arī savus pilsoņus um, veidā, kas nav bijis iespējams iepriekš. Jauno tehnoloģiju ietekme ir viena lietas puse, bet uh, notiek arī uh, sabiedrības fragmentācija jo informācijas telpa nav viena un tā pati. Un politiskā aktivitāte um, būtībā notiek uh, internetā. Tātad uh, Ukrainas internetā bija populāra uh, šī karikatūra pirms dažiem mēnešiem, tad viss būtībā ir pārnes uz sociālajiem tīkliem. Protams, jaunās tehnoloģijas atvieglo komunikāciju, sociālie tīkli uh, ir svarīgi uh, arī pārobežu kontekstā un piedāvā iespēju uzlabot uh, saziņu un komunikāciju starp austrumu partnerības valstu sabiedrībām. Bet Krievijas mēdīju projekti uh, šeit pārvalda tirgu. Jūs redzat kādi sociālie tīkli ir izplatīti Austrum partnerības uh, valstīs, ja mēs raugāmies uh, cauri interneta uh, objektīvu, tā teikt, tad mēs redzam, ka šeit ir galvenokārt Krievijas internets izplatīts. Bet ir arī jauni mēdīju projekti, kas tiek attestīti um, Austrum partnerības valstīs. Tomēr nav tik daudz mēdīju platformu, kas reāli tiek, tiek izmantotas un atvieglo komunikāciju. Nākamais svarīgais jautājums ir, kāpēc un kādā veidā um, šajās valstīs pilsoņi izmanto brīvo internetu. At jūs redzat, kāda ir uh, šeit uh, Nu, konkrēta situācija. Diemžēl mums nav daudz ziņu par Moldovu un Armēniju. Preses brīvība un interneta brīvība te nav pilnībā vēl atspoguļota. Katrā gadījumā runājot par kibertelpu, par internetu telpu, tad pēdējos gados Eh, ir bijušas arī eh, tādas eh, bīstamas tendences. Dubajas konferencē tika parakstīta vienošanās par interneta izmantošanu, tad dažas valstis ir parakstījušas šo jauno regulējumu, bet citas ne. Tad Grūzija, Moldova, Armēnija un Baltkrievija paliek ārpus šo parakstītāju klubiņa kopā ar Eiropas Savienības valstīm un ASV. Tas uh, nedemonstrē nekādas autoritārās tendences šajās valstīs, bet tomēr tas ir signāls par potenciālajām problēmām konverģences jomā. Proti runa ir par atbilstību Eiropas normām un standartiem uh, interneta telpā. Informācijas eh, sabiedrība ir viens eh, no tematiem austrumu partnerības darbā. Tas var viss novest pie tā, ka austrumu partnerības valstīs pastāv dažāds regulējums attiecībā uz internetu, un tas var potenciāli kaitēt pārobežu komunikācijai. Visbeidzot, daži priekšlikumi un idejas, ko Eiropas Savienība varētu darīt un kas būtu jādara, lai uzlabotu situāciju. Pirmkārt, vajadzētu runāt par informācijas sabiedrības attīstību atbilstoši Eiropas Savienības normām. Šis jautājums jāizvirza par prioritāru jautājumu austrumu partnerības darba kārtībā nepieciešams arī panākt, lai Austrumu partnerības valstis apmainītos ar pieredzi šajā jomā. Jāizmanto arī uh, internets kā caurskatāmības nodrošināšanas instruments valsts pārvaldībā. Es konstatēju, ka ir nepieciešams veikt lielākas investīcijas uh, pētījumos par saziņu tiešsaistē pēcpadomju valstīs un īstermiņa perspektīvā ļoti svarīgi atbalstīt esošos pārobežu mēdīju projektus un arī jaunos projektus. Šeit ir daži interesanti piemēri šādiem projektiem, ko izveidoja polijas uh, studenti istbook.eu. Tas ir uh, izveidotais interneta portāls. Domāju, ka vērts šo projektu atbalstīt. Tāpat jādomā arī par uh, stratēģiskās pieejas izveidi jaunajām tehnoloģijām Austrumu partnerības valstīs bet, nu, protams, par to mēs nevaram padziļināti diskutēt šodien. Paldies par jūsu uzmanību, tad te ir mani kontaktdati. Liels paldies, Ļubašenko kungs! Tagad trīs kolēģi izteiksies un uzdos savus jautājumus. Tad pēc tam jūs varēsiet atbildēt uz jautājumiem. Vai ir vēl runātāji? Nu labi, mums visiem tagad jārunā ļoti īsi, jo mums atliek tikai 15 minūtes. Mrs. Kronbeck first. Kronbecks kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par ļoti e, interesantajām prezentācijām. Gribētu uzdot Suzanai Stjortei jautājumu par ietekmi uz pilsonisko sabiedrību. Uh, Arī cits runātājs norādīja, ka pietrūks tiešā kontakta, bet vai jūs varētu pateikt kaut ko par ietekmu uz drošību? Kā cilvēku uztver Eiropas Savienību un vai šajā redzējumā ir bijušas izmaiņas, vai tas ir kā potenciāls ienaidnieks vai kooperatīvs partners un e, ko tas varētu nozīmēt Eiropas drošībai? Paldies! Hvala lijepa, gospodine. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pateikties mūsu viesiem par um, savas pieredzes izklāstu mums šodien. Man gribētu uzdot, gribētos uzdot jautājumu. Ja viņi varētu būt eh, valstu vadītāju vietā Viļņā, eh, runājot par austrumu partnerību, jo daži runātāji norādīja par, eh, ka austrumu uh, perspektīva, kas tiek eh, piedāvāt šīm valstīm, nav tā pati kā tām, kas bija viņu vietā 90. gados. Un ņemot vērā eh, šo situāciju, kā jūs skatītu attiecību dinamiku ar šīm valstīm, neaizmirsīsim, ka tās ir mums tuvas valstis un kā Tāpat ir ietekme šajās valstīs no Krievijas federācijas, kas ir ļoti svarīga kaimiņu valsts. Kā jūsuprāt, mēs varētu veidot daudzpusīgo dialogu starp Eiropas Savienību un jā, šiem austrum partneriem? Vēl jautājums. Finanšu instrumenti, kas ir paredzēti tuvākajā finanšu perspektīvā, austrumu partnerībai, vai tie ir pietiekami, lai paturētu spēkā šo attiecību dinamiku un lai paturētu Eiropas Savienības ietekmi šajās valstīs. Paldies! Thank you, Chairman. Nākošais runātājs Kirilovs. Paldies! Mani iespaidoja fakts, eh, ka tik kā pieminēts, ka mūsu politika attiecībā uz austrumu partnerības, austrumu kaimiņu attiecību valstīm nav dažkārt veiksmīga un nosacījumi nav izpildāmi. Man gribētos, lai mūsu viesi pastāst par to sīkāk. Jautājums no manas puses ir, vai mums varētu diferencēt eh, kaimiņu attiecību eh, attiecību valstis austrumpartnerībā, un varbūt mums vajadzētu domāt par kādiem katrai valstī atsevišķi piedāvātiem risinājumiem, jo, protams, ir atšķirības, un citām valstīm mēs varam noteikt ambiciozāks nosacījums. Varbūt mums ar citām ir jābūt pacietīgākiem, varbūt jūs pastāstītu par to sīkāk. Uh, Yeah, I just wondering what the expert's view is. Nākošais runātais šāds Tarnoks. Mēs dzirdējām uh, piemērus un apliecinājums tam, kā Krievija nodarbojas ar iebiedēšanas politiku Krī, uh, eh, Ukrainā, Moldovā, Armēnijā, iespējams arī Grūzijā. Un uh, runājot par šo politiku Viļņā. Vai šis jautājums varētu uh, tikt apspriests par to, kā šīs valstis tiktu vairāk turētas bijušajā padomu virzienā nekā Atlantijas virzienā, un vai varētu piedāvāt kādas līdzekļus, kādā veidā Eiropas Savienība varētu eh, pārspēt Krieviju, piedāvāt vairāk, vai tas būtu morformor politika, vai pat, ja Krievija eh, izmanto savu PTO status, kā tas notika ar Moldāviju, varbūt mēs varētu, piemēram, Eh, nobanot Krievu šņābi. Ņemot vērā tos eh, lielos eh, tās geogrāfiskās krustcels, kurā šīs valstis atrodas, kādā veidā mums vajadzētu palīdzēt viņiem izvēlēties ceļošanas virzienu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Nākošais runātājs eh, Vuļjaničs. Vissliktākā politika būtu neko nedarīt. Un, kā es saprotu no ziņojumiem, ir divas kaimiņu valstu grupas. Viena, kura paredzamā nākotnē vai uz visu laiku paliks tikai kaimiņi un palīdzēsim šīm valstīm būt par labiem kaimiņiem. Otra valstu grupa ir tās nācijas, kuras ir paudušas Eiropas ambīcijas. Mums vajadzētu tām palīdzēt, bet atšķirīgā veidā. E, kur jūsu prāts vajadzētu ietilpt šīm kaimiņa tiecību valstīm, vai visām vienā grupā, vai nē? Nauda ir svarīgs e, līdzeklis šajā kontekstā, bet tomēr nedomāju, ka tas ir izšķirīgais faktors, lai palīdzētu mūsu kaimiņu valstīm tuvināties. Uh, tās varētu pamudināt ar labu gribu un labu piemēru, ar um, pielaidīgāku vīzu politiku, ar um, ekonomiskiem, diplomātiskiem, citiem līdzekļiem. Runājot par konkrēto situāciju, vai nebūtu visprātīgāk runāt vairāk ar Krieviju un mēģināt pārliecināt Krievijas federāciju, ka viņu vislabākajās interesēs ir dot iespēju valstīm paust savu gribu un rīkoties un sazināties un komunicēt tā, kā tās uzskata par vislabāko. Apziņas celšana šajās valstīs, kā Eiropas nācija, manuprāt, ir izšķirīgs solis. Un metodes un rīki, tos mums piedāvāja refer, mūsu runātāji jau. Vai jūsuprāt? vēl kaut kas būtu darāms īsā termiņā, lai varētu palīdzēt apziņas celšanas procesiem šajās valstīs, lai tās apzinātos, ka tās ir patiesi Eiropas valstis. Paldies! Благодаря. Благодаря за добрите анализи и за презентациите, които. Paldies par šo labo analīzi un prezentācijām, saka Ļupčevskons, kas tiešām sniedz mums plašu uh, pamatu diskusijām. Es domāju, ka šomēnes uh, mūsu uh, komiteja uh, Un uh, mm, plenārsēdē jau ir, uh, tad viss parlaments atvēlēs pārāk daudz uh, diskusijas austrumu partnerijas apspriešanai, daudz kas jau ir pateikts. Bet mēs turpināsim, protams, šīs diskusijas. Man šķiet, ka šobrīd situācija ir tāda, ka mums ir vajadzīgi konkrētāki soļi, piemēram, attiecībā pret Ukrainu. Tāpēc man ir jautājums Adamska kungam kā konsultantam, kādus konkrētus soļus Eiropas Savienībai vajadzētu spērt, uh, kad un kādos apstākļos Eiropas Savienībai vajadzētu šo vienošanos, eh, tātad šo asociācijas nolīgumu parakstīt. Man ir jautājums, kas ir ļoti svarīgs Stjords kundzei. Pilsoniskā sabiedrība eh, visur ļoti sarežģīta attīstās arī manā valstī. Uh, es raugos uz pilsoniskās sabiedrības uh, situāciju Austrum partnerības valstīs. Uh, Un ko jūs domājat par nevalstisko organizāciju neatkarību, objektivitāti, vai tās tomēr nav saistīts ar politiskiem projektiem, vai tā tiešām ir tāda patstāvīga attīstība un nāk par labu pilsoņiem, vai tomēr varbūt zināmai politiskai elitei? Paldies! Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εγώ έχω να κάνω... Paldies, priekšsēdētāji. Man būtu vairāk konkrēti jautājumi saistībā ar izklāstīto. Pirmkārt un vissvarīgākais, manuprāt, ir ļoti skaidrs, ka šis temats ir jāskatā caur Eiropas Savienības prizmu. Tas ir pilnīgi acīmredzami. Un mēs vēlamies saprast, ka e, nevajadzētu domāt, lai palikt iespējas, ka viņi neko nesaprot un mēs mēģinām uh, viņas eh, šīs valstis eh, civilizēt. Mēs no savas partijas viedokļa raugoties gribam norādīt, ka ir jārunā par attiecībām starp līdzvērtīgiem. Šobrīd Eiropas Savienība cīnās ar eh, Krieviju, lai sacenstos par ieteikumi šajās valstīs. Piemēram, dati par interneta izplatību. Uh, Eh, eh, liktos, ka Krievijai ir lielāka ietekme internetā šajās valstīs nekā Eiropai. Tas varētu būt vēsturiski acīm redzami. Lai gan pastāv internetu brīvība, ir skaidrs, ka šo valstu iedzīvotāji vairāk tiecas uz austrumiem, uz uh, Krieviju. Es negribu aizstāvēt šeit Krieviju, kas man arī šķiet imperialistiska valsts, bet Šķiet, ka eh, ko tad lūdz šo valstu iedzīvotāju no Eiropas Savienībai? Tas mums ir jāņem vērā, sarunājoties kā līdzīgam ar līdzīgu. Mēs vēlamies veicināt vai mēs vēt, eh, vēlamies veicināt smadzeņu aizplūšanu no šīm valstīm, neviens par to neizteicās. Vai mēs gribam, lai mūžīgi ilgst ekonomiskās eh, krīzes situācijas šajās valstīs un arī Eiropas Savienības valstīs? Yeah, thank you very much. Paldies. Ļoti īsts komentārs, jo Mums ir nebeidzams situācijas par kaimiņattiecību politiku, ieskaitot pēdējo Strasbūras plenāru sesiju. Taču šobrīd diskusija, tad, kad ir pieņemts lēmums pievienoties muitas savienībai, mūsu priekšā ir nopietni izaicinājumi aizstāvēt jauno kaimiņattiecību politiku ar, ņemot vērā to, ka ir valstis, kuras ir um, izteikušas vēlmi kļūt par asociētu locekli, uh, ir mainījušas viedokli un ir pieņēmušas lēmumu iestāties eh, muitas savienībā, kas pat par sevi pārstāv eh, politisku sistēmu, ko es nevarētu nodēvēt par demokrātiju. Un mums jādomā par to, kā risināt situāciju ar tādām valstīm kā Armēnija, kas parāda to, ka mūsu priekšā ir jauna realitāte un mūsu vecais eh, draudzīgais atvērtās politikas stils tuvojas eh, beigām ar atsevišķās vietās pozitīvu, citās vietās mazāk pozitīvu gala iznākumu. Un es gribētu uh, uzrunāt uh, grieķu kolēģi. Uh, kurš tikko izteicās. Es noraidu tādu valodu, kurā Eiropas Savienība rīko konfrontācijas ar eh, Maskavu. Mēs negribam konfrontēties ne ar vienu. Krievija sāk konfrontēt ar sabiedrībām, ar brīvām tautām, kurām mēs varam, varam kaut ko piedāvāt. Otrais jautājums ir vīzu režīms. Ja vīzu režīms, jūsuprāt, ir tas, kā aizskavēt eh, brīvību, progresu, tad jūs maldāties. Tas nedarbojās Polijā, ne Maršala uh, eh, plānietvaros, ne, ne, ne kara laikos, ne padomi uh, dominēšanas laikos. Es gribētu saprast jūsu domgājienu. if I understand correctly, we have quite... Ja pareizi saprotu, mums ir samērā maz laika, mēģināšu izteikties īsi. Un, manuprāt, lielākā daļa jautājumu bija kopīga nots, un man ir ap... Uh, ir sagatavot atbildi, kas varētu sniegt atbildes uz lielāko daļu no šiem jautājumiem. Kā jau es savā prezentācijā norādīju, Es uzskatu austrumu partnerību kā ļoti elitāru projektu. Un es redzu komunikācijas trūkumu par sabiedrībām. Kad šīs valstis būs pieņēmušas lēmumu par to, kādā pa kur ceļiet, tie būs viņu lēmumi un atkarīgi no šo valstu sabiedrībām. Un lai cik demokrātiski vai nedemokrātiski mums būtu režīmi. Aus, Austrum Eiropas valstīs ir jāņem vērā sabiedrības viedoklis un ar šo sabiedrības viedokli ir jāstrādā. Bet izskanēja jautājums par to, kāds ir Eiropas Savienības tēls šajās Austrum partnerības valstīs. Lielākoties neviens neuzskata Eiropas Savienību kā naidīgu spēku. Un runājot par Ukrainu, man vistuvāko valsti, pētījumi rāda, ka lielākā daļa sabiedrības atbalsta ciešāku sadarbību ar Eiropas Savienību. Bet sabiedrība neizprot, ko tas nozīmē, ko nozīmē integrēšanās Eiropas Savienībā. Un mums ir jādomā par to, kā varētu šos jautājumus skaidrot. Pirmkārt, sabiedriskajai domai un šo izpratni e, veicināts sabiedrības slāņos. Tā varētu būt uh, atbilde uz daudziem jautājumiem, mēģināt labāk izprast sabiedrību un ļaut tai pieņemt savus um, lēmumus. Tāpat grib norādīt, ka uh, vienošanās trūkums nenozīmē sadarbības trūkumu, tāpēc, ja ir kāds nolīgumu komplekts, uh, apjoms, uh, kas ir noslēgts, ar valstīm, tad mums ir jādomā par to, kā šo sadarbību varētu padarīt produktīvāk. No manas puses tas ir viss. Paldies! Ich hatte, ich hatte gar nicht gewusst, dass es nemaz nezināju, ka Angļi tik labprāt dzēra vodku, Tanoka kungs. Tā kā jums vajadzētu šo dzērienu tik lielos daudzumos importēt. Nu labi, paldies eh, par analīzēm, kuras mums piedāvāja eh, runātāji. Man ir jautājums Adamska kungam. Jūs runājat par informācijas deficītu, eh, par citiem austrumu partneriem Ukrainā. Vai tas attiecas arī uz asociācijas nolīgumiem? Un es gribētu zināt, kā Eiropas Savienība var mazināt šo informācijas deficītu. Tad Krievijas spiediens, ko jūs pieminējāt. Tam ir zināma atbaidošā ietekme. Tas um, tāds pretlīdzeklis, lai šis valstis uh, iestātos uh, Eirāzijas Savienībā. Tad ir jautājums, um, kā pilsoniskā sabiedrības fórums uh, darbojas uh, šajās valstīs. Baltkrievijas līdzdalība, piemēram. Mūsu attiecības ar Baltkrieviju ir diezgan saspringtas. Un kā jūs novērtējat šī sociālā forma ietekmi šajās valstīs? Stjordas kundze, lūdzu. Paldies. Visu pirms jautājums kas iepriekš tikai uzdos, tas jau daļēji būtībā ir atbildēts par to, vai Eiropas Savienību uzskata par potenciālu uh, ienaidnieku vai sadarbības partneri. Es domāju, ka Eiropas Savienību uztver tiešām kā sadarbības partneri, bet, protams, Cilvēki šajās valstīs nevēlas izvēlēties vai nu Krieviju, vai nu Eiropas Savienību. Tā ir ļoti sarežģīta izvēle. Šīs valstis vēlas sadarboties ar abām pusēm. Un Eiropas Savienība ir ekonomiskās labklājības simbols, neskatoties uz eirozonas krīzi. Ekonomiskā labklājība, kā arī tiesību aizsardzības līmenis ir ļoti svarīgs signāls. Tad bija jautājumi par Krievijas lomu un uh, kondicionalitātes politiku. Es domāju, ka mums šeit jāizšķir uh, divas lietas. Eiropas Savienības un Krievijas politika ir viena lieta, Runa te nav tikai par pašreizējo Krievijas darbību attiecībā uz tās kaimiņiem. Mums jālūkojas arī uz attīstību Krievijā. To nevajadzētu varbūt jaukt ar austrumu partnerības attīstību, jo austrumu partnerība nebija paredzēta kā politiskā spiediena instruments. Eiropas Savienībai vajadzētu rīkoties konsekventi savā darbā ar austrumu partnerības valstīm un nevajadzētu piemērot dubultos standartus. Kas attiecas uz viņas gaidamajiem lēmumiem, jo īpaši uz asociācijas nolīgumu parakstīšanu un brīvās tirsniecības nolīgumu parakstīšanu ar Ukrainu, jāsaka, nepietiek tikai ar parakstīšanu, jo Krievija ir zinādējums. Un Krievijai tiešām varētu būt strateģiskais mērķis šīs uh, austrumu partnerības valstis uh, turēt uh, pagabalu no Eiropas Savienības To mēs eh, varam secināt no Krievijas darbībām nesenā laikā. Un tad, piemēram, eh, šie, eh, šis reakcijas atteikums importēt Krievijas vodku, tas ir arī varbūt tāds veids, kā piespies Krieviju izpildīt savus pienākumus PTO ietvaros un izpildīt starptautiskās konvencijas un citas saistības. Lēmums par nolīgumu parakstīšanu jāpieņem ņemot vērā noteikumus padomjas secinājumos, kas tika sagatavoti pagājušā gada decembrī. Nevajadzētu šeit ņemt vērā tikai politiskos apsvērums. Tad uh, atbildot Šulca kungam. Pilsoniskā sabiedrības fóruma darbība un ietekme partnervalstīs. Šī ietekme ir diezgan ierobežota, un viens no iemesliem tam ir tas, ka šis fórums tik tiešām varētu kļūt par tādu elitāru NVO uh, organizāciju. Ļubašenko kungs runāja par šo uh, elites pieju, bet jādara vairāk, lai notrošinātu uh, saikni starp šo fórumu un pilsonisko sabiedrību iesaistītajās valstīs. At, par ekonomisko attīstību nepiecieš, nepieciešams saprast, ka padziļinātās tirsniecības nolīgumu ideja no paša sākuma ir bijuši kļūdaina, bet jaņem vērā vēsturiskā attīstība un mēs nevaram no šiem nolīgumiem atteikties. Protams, jādomā, piemēram, ko darīt ar Armēniju. Armēnija droši vien pievienosies muita savienībai. Es domāju, ka mums vajadzētu domāt par PTO plus paplašināto tirgus piekļuvi plus uzlaboto mobilitāti. Ir jāparedz arī likumdošanas saskaņošana, kura jābūt eh, pēc iespējas padziļinātai. Bet tas nozīmē arī ka mums jāpieturās eh, pie kaut kādas pamatnostājas attiecībā uz mūsu kaimiņiem. Tik tiešām mums ir um, jāņem vērā šo valstu specifika. Mēs nevaram attiecības veidot pilnīgi identiski ar katru no šīm valstīm, bet iemesls tam, kāpēc katra valsts ir spējīga uh, pātrināt savu attīstību. Bet šis iemesls ir bieži vien ļoti specifisks, un kondicionalitāte, ko mēs piemērotu, jāsaskaņo ar uh, reālo specifiku. Tas nav nekas jauns. Starptiskais valūtas fonds jau desmit gādēm uh, ar to cīkstās. Un, protams, mūsu pamatnostāja pret visiem partneriem ir uh, vienāda, bet tad jālūkojas, kādas ir reālas problēmas katrā valstī, kas ir pašreizējie šķēršļi attīstībai. Krievijas stratēģija, spiediena stratēģija nav produktīva. Sliktākajā gadījumā Tas novedīs pie tā, ka izveidosies mm, negatīvās attīstības spirāle. Mēs zinām, ka Krievija bieži vien rīkojas uh, neproduktīvi un sasniedz tieši pretējo. Nu, kaut kādā brīdī vienkārši šī politika tiek apturēta izmantojot šādu vai tādu ieganstu. Par attiecībām ar muitas savienību. Muitas savienība vai attiecības ar Eiropas Savienību. Tā, protams, ir uh, sarežģīta alternatīva. Bet vienalga, ko mēs darīsim, mums jāpieturās pie starptiskās tirsniecības un investīciju noteikumiem. Nevajadzētu censties tagad izgudrot pēkšņi kaut ko pavisam jaunu. Stjortis kundze runāja par PTO lomu attiecībās ar Krieviju un kā to var izmantot. Es domāju, ka tiešām mums par to jādomā ļoti nopietni. Dāmas un kungi, manuprāt, galvenais Eiropas Savienības mērķis nav uzlabot attiecību atmosfēru vai uzlabot attiecību dinamiku. Nē, galvenais mērķis ir panākt pārmaiņas. Panākt šo valstu modernizāciju un demokratizāciju. Tad kādi pasākumi uh, var tikt izmantoti? Un, protams, ir vajadzīgs finansējums. Nepieciešams vairāk naudas. Nu, varbūt uh, pat četrkasojas finansējums tomēr nenovēstu pie vēlamiem rezultātiem. Bet uh, vīzu liberalizācija un padziļinātie uh, brīvas tirzniecības nolīgumi ir, manuprāt, ļoti svarīgi instrumenti. Tie ir tie vienīgi instrumenti, kas varētu reāli uh, veicināt pārmaiņas austrumu partnerības valstīs. un tāpēc es iesaku izmantot šos instrumentus. Ko vēlas Ukrainas sabiedrība? No Krievijas vai Eiropas Savienības? 45% no Ukraiņiem atbilstoši uh, aptaujām vēlas asociācijas nolīgumu un brīvās tirdzniecības nolīgumu. 35% vēlētos muitas savienību ar uh, Krieviju. Bet jaunie cilvēki atbalsta vairāk uh, tuvināšanos Eiropai. Uh, muitas savienības atbalstītāji ir vecāku gadagājumu cilvēki. Un tad 25% Ukraiņi definē sevi kā Eiropieši. Tagad par Krieviju. Krievijā pašlaik notiek tāds īpašs process, paralizēšana tiek apvērsta. Dezimperalizācija notiek pašlaik Krievijā, un ar to ir saistīti pasākumi, kas mūsu izpratnē nav draudzīgi, nav pieņēmami. Bet Es eh, neredzu nekādu citu iespēju kā vien dialogs ar Krievijas elīti. Vajadzīgs arī dialogs ar um, sabiedrību, nevis eh, kaut kādas konfrontācijas vai vodkas aizliegums. Krievijas sabiedrība nesaprastu šādu vodkas aizliegumu. Un tad uh, mums jāsaprot, ka Krievija ir tāds trešais partner, trešā puse Krievijas uh, austrumu partnerības procesā. Krievija būtu jāpieaicina sadarboties austrumu partnerības satvaros. Un tad bija vēl jautājums. Uh, bija jautājums vācu valodā par to, ko varētu darīt, lai pārvarētu informācijas deficītu. Es domāju, ka jāsniedz labāka informācija, eh, jārīkojas eh, saprātīgāk, jāpanāk, lai Eiropas Savienības konsulātos strādātu draudzīgāki un saprātīgāki ierēģi, jāpanāk labāka vīzu politika. Un vēl gribu pievērst jūsu uzmanību tam, ka, piemēram, pašlaik Ukrainā ir daudz reklāmas, kas Eiropas Savienību attēlo kā eh, kopējo valsti, kur ir tikai viena valoda - angļu valoda. Eiropas Savienība tiek prezentēta kā organizācija, kas ir koncentrēta uz uh, homoseksuālās um, minoritātes tiesību aizstāvēšanu. Tā ir pret Eiropas propaganda, un tā ir izplatīta Ukrainas presē un internetā. Tas būtu jāpārvar, un lai to pārvarētu, vajadzētu sniegt uh, plašāku informāciju uh, bet, kā es teicu, nepieciešama draudzīgāka, saprātīgāka vīzu politika. Herzlichen Dank. Lielas paldies uh, par uh, atbildēm. Un uh, būtu jauki, ja mēs varētu saņemt arī tekstus tām prezentācijām, kas jums ir, un varbūt, ka būtu arī labi, ja mēs saglabātu kontaktus arī vēl pēc Viļņas samita. Liels paldies par jūsu pūlēm! un par eh, to, ko jums mums šeit sniedzām. Angurakis kungam gribētu teikt, ka mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība eh, īsteno savu darbību uh, vienādā līmenī ar mūsu partneriem, un tā ir atšķirība no Krievijas jo uh, lēmumi tiek pieņemti Tbilisī, Kijevā un nevis Briselē vai Maskavā. Tā ir Eiropas Savienības pieeja visās attiecībās. Mēs esam demokrātiska savienība, kurā mums daudziem vēl ir noteikti jānobriest pašiem. Paldies! Lielas paldies! Me too. Oh, yeah. oh, fine. I hope you too. Hello, Mr. Brock. Hello, hello. Next. Meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, piesaku nākamo darbkārtības punktu, un tas tiek skatīts kopā ar mūsu kolēģiem no delegācijas attiecībām ar eh, Armēniju, Azerbaidžānu un Gruziju. Un tās ir valstis, kas nav vienāda attīstības līmenī. Kolēģi, lūdzu mieru, klusuma zālē. Tanja. Could you uh, please leave the room? Vai jūs lūdzu varētu iziet no zāles? Please, could you stop that? Lūdzu, vai jūs varētu pārtraukt šo diskusiju? Mitarbeiter. Nicht von mir. Na, ist das so von der Tat? Hallo, nice to meet you. I would like to greet Gribētu sveikt mūsu vidū Gruzijas tieslietu ministri. Nesenā notikuma attīstība Gruzijā, īpaši attiecībā uz tieslietu nozaru, bet arī runājot par gatavošanos Viļņas samatam, Eh, Culukjānī kundze, man ir liels prieks, ka jūs esat varējusi ierasties, un šī viedokļa apmaiņa notiks ļoti piemērotā laikā, pirms uh, prezidenta vēlēšanām, pirms Viļņas samita, un arī redzam zināmu Krievijas spiedienu, kas tiek izdarīts. Mēs pagājušajā daļā pieņēmām diezgan labu rezolūciju pagājušajā daļā Strasbūrā, tātad. Uh, Gruzijas eh, sapnis eh, šķiet netiks pie varas, un tāpēc ir jāraugās uz reformu procesu. Mēs īpaši esam interesēti tieslietu nozars reformās. Tas bija ļoti būtisks Gruzijas sapņa eh, darbkārtības punkts, un nesen tika prezentēt pirmie rezultāti, vai jūs varētu padalīties ar mums uh, rezu, rezultātiem, jo mums ir uh, bāžas par politiski motivētu vai selektīvo tiesvedību. Gruzija arī gatavojas uh, uh, izveidot īpašu uh, komisiju par pārkāpumiem tieslietu sistēmā, jo šeit tieslietu sistēmas darbu izvērtēs uh, tieslietām nesaistīta uh, institūcija, un to kritizē Venēcijas komisija. Un arī cilvēktiesība tiesa, un stra, tātad Strasbūras tiesa varbūt būtu pietnācīgāk vieta, kur šādas sūdzības skatīt. Sākot ar septembri tika atrast nelegāli ieraksti, tātad iznīcināt nelegāli ieraksti arhīvos, un vai jūs paredzat arī šo ierakstu pārējās daļas iznīcināšanu? Um, Vai jūs varētu informēt, eh, kā notiek gatavošanās šīm ļoti svarīgajām vēlēšanām, kāds ir klimats šajā pirmsvēlēšana periodā Grozī, Gruzijā? Un atvāpjas daudzi pilsētu mēri, daudzi droši vien spiedienu dēļ no valdības puses, daudzās lietās ir sākta izmeklēšana. Uh, un nākamā gada mājā notiks pašvaldību vēlēšanas, un tad būs veids, kā varēs nomainīt pārvaldību pārvaldošās institūcijas pašvaldībās. Mēs redzam arī, ka pieauga vārdarbība nacionāla un reliģioza apsvērumu dēļ, un jūsu premjers 2. septembrī uzrakstīja vēstuli, ka viņš atkāpsies pēc prezidenta vēlēšanām. Ko tas nozīmē attiecībā uz jūsu valsts politikas eh, turpināmību? Bet jo īpaši es gribētu, lai jūs interpretējat šo te uh, interviju, proti, ka viņš pārbauda muitas savienību. Kāds ir jūsu vietoklis? Tas mūs interesētu. Uh, un gribētu arī jums teikt, ka mūs ļoti interesē, lai viņas samits būtu veiksmīgs, un tāpēc mēs ceram, ka būs iespējams radīt pienācīgos apstākļus, lai varam uh, nākt klājā ar iniciatīvu par nolīgumu ar jūsu valsti. Lūdzu, jums vārds. Thank you. Mr. Chair. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji, godējumie deputāti, man liels gods uzstāties Eiropas parlamentā lietu komitejā šodien. Tā ir lieliski iespēja man izklāstīt Eiropai Gruzijas eh, šī brīža ambīcijas. Un tuvojoties viņas samitam, mēs saskaramies aizvien lielāku politiskiem izaicinājumiem. Un e, mēs esam pateicīgi ārlietu komitejai e, par e, neformālajā ārlietu ministru sanāksmē pausto atbalstu Grūzijai no priekšsēdētāja Broka puses. Tomēr mans nodoms ir nevis sagatavot vēl vienu politisku deklarāciju, bet drīzāk runāt par to, kas varētu būt Eiropas Savienības Grūzijas kopīgajā darba kārtībā. Esmu Grūzijas tieslietu ministra un gribu izteikties ļoti skaidri. Mūsu galvenais strateģiskais mērķis ir veidot institucionāla demokrātija, iekļauties Eiropas integrācijas procesā ar politisku un ekonomisku integrācijas eh, procesu palīdzību. Lai varētu valsts eiropeizēšana kļūt neatgriezeniska, mums ir jāiesaistās dažādos procesos konkrēti, eh, harmonizējot eh, un piemērojoties Eiropas normām un standārtiem. Tāpat jāpiemina tās reformas, kas ir notikušas Grūzijas um, tieslietu jomā. Ir piedāvātas dažādas platformas, lai varētu piedalīties pilsoniskā sabiedrība, ieskaitot, un ne, bet neaprobežojoties ar um, atgriezenisko saikni tiešsaistē un pat tiešo saziņu ar lēmumu pieņēmējiem ik viens likuma projekts tiek apspriests ar sabiedrisko domu. Tajā pašā laikā pieaug informācijas brīvības līmenis un publiska informācija ir pieejama proaktīvi un tas viss ir e, Gruzijas atvērtās partnerības darba kārtībā. Asociācijas nolīgums e, var tikt uzskāts e, Viļņu samitā un parakstīts līdz esošās komisijas mandāta beigām. Mēs esam uzsākuši jau zināmas likumdošanas izmaiņas. Ka vēl pirms mēs saņēmām asociācijas darba kārtību, piemēram, neseno likuma projektu, kas tiek gatavots mūsu um, ministrijā par cīņu pret uh, terorismu finansēšanas apkarošanu. Tāpat arī jānorāda. Ja šādu likumu efektīvu ieviešanu, kas ir būtiska, piemēram, konstitucionālās garantijas um, un Gruzijas Eiropas iz, izvēles. Tāpat arī progress ir uh, vērojams dažādās uh, fāzēs, piemēram, vīzu režīma atbrīvošanas darbības plānas, kur mūsu ministrija um, ir uzņēmusies vadošo lomu līdz ar citām ministrijām. Ir sagatavots preddiskriminācijas līkums un nosūtīts starptautiskai e, ekspertīzei e, cīņa pret e, kontrabandu, cilvēktirdzniecības apkarošana, cīņa pret terorismu un šobrīd ir nozīmīgs nākošais process oktobra vidū ekspertu komisija. Tāpat arī jānorāda, ka uh, likumi tiek balsti, sagatavoti balstoties uz Eiropas pieredzi un ir vērsti diskriminācijas novēršanai, kas citādi nebūtu uh, pamanāma. Un šādas diskriminācijas situācijas eh, nedrīkst tikt pieļautas nākotnē. Piemēram, tāda situācija, ar kur mēs saskāramies čēlā. Tāpat arī ir jāveido spēcīgs institucionāls mekānisms, lai varētu risināt diskriminācijas, nu, eh, esošās diskriminācijas jautājumu. Un piedāvāt eh, aizsardzību Eh, tādos gadījumos, kad, piemēram, ir invaliditāte, seksuālā orientācija, eh, dzim, dzimuma identitāte, eh, grūtniecība un citi gadījumi. Ir jāņem vērā tas, ka multipla diskriminācija daudzās Eiropas valstīs nav eksplicīti aizliegta un norādīta lai varētu nodrošināt augstu leģitimitāti ieceltās amatpersonas gadījumā. Šo amatpersonu iecels parlaments. Jaunais likums būs rezultāts publiskam, publiskam konsensusam, jo Tāpat jāapzinās, kā esošais likuma pro projekts ir piedāvāts gan diplomātiskiem korpusam, gan pilsoniskai sabiedrībai, gan arī e, ir lūgti ieteikumi no da, da, gan etniskām minoritātēm, gan no citiem pilsoniskās sabiedrības plāniem. Un uh, pēc tam šis likumprojekts tālāk tiks skatīts parlamentā. Runājot par prezidenta vēlēšanām, lai um, varētu veidot uh, plurālistisku ietvaru. Prezidenta vēlēšanas būs lakmus tests Gruzijas demokrātijai, lai varētu nodrošināt šo vēlēšanu norisi ir izveidot darba grupa brīvu vēlēšanu organizēšanai, kuras e, mērķis ir sagatavot konkrētas rekomendācijas un, un ir skatīti visi būtiskie dalībnieki, kas tiks iesaistīti vēlēšanās, politiskās partijas, tiesības sargājušās struktūras, pašvaldības un ties, tieslietu ministrija turpinās uzraudzīt e, pirmsvēlēšanu procedūru. Es vadot e, darba grupu, izmantoju savu mandātu un es vien apmeklēju vienu no reģioniem, kur bija vērojama personāla noplūde, kas izraisīja bažas pilsoniskajā sabiedrībā, un situācija, pateicoties mūsu ieteikumiem, praktiski visās pašvaldībās šodien ir stabilizējusies, kā arī ik viens saprata, ka šīs vēlēšanas ir ārkārtīgi nozīmīgas, jo Grūzijā mierīgā veidā notika varas nodošana no viena parlamenta uz otru, un tagad ir laiks eh, pienācis prezidenta nomaiņai. Vēlēšana vide Gruzija šobrīd ir pilnīgi atšķirīga no tās, kāda bija un kā bija iepriekšējā kandidāta. Es atceros, kāda situācija bija pagājušā gada oktobrī. E, tiesreforma ir visnozīmīgākā periodam no 2014. līdz 2017. gadam. Ir jānodrošina e, tiesnešu neatkarība, un reformas būtība ir piešķirt. Tiesnešiem piešķirt papildus eh, pilnvaras. Un tāpat arī drīzumā sāks eh, stāsies eh, spēkā jaunā, jaunā reformas fāze, kas attiecas uz lietu skatīšanas kārtības piešķiršanu atsevišķiem tiesnesiem. Tāpat e, kriminālais un administratīvais kodeks tiks pārskatīti līdz gada beigām. Upuru tiesības tiks e, tuvinātas Eiropas standartiem, kā arī jauniešu lietām tiks izveidota atsevišķa tiesa. E, prokuratūras reforma ir iecerēta kas palīdzētu stiprināt neatk institucionālo neatkarību, lai varētu rīkoties objektīvi. Tas nozīmē, ka visas e, e, e, pilnvaras prokurora pilnvaras tiek pārceltas nodotas eh, prokuratūrai un territorial and subject matter jurisdiction of a jury trial, which is currently limited to certain types of crimes. Tāpat eh, eh, arī ir domāts par pilsoņu plašāku dalību justīcijas administrācijā. stratēģijas dokuments, kas attiecas uz. With the necessary measurable indicators, time frames, targets and the. Un ir jāparedz piemērots budžets. Darbības plāni tiek aktualizēti, lai varētu piedāvāt e, turpmāku e, jau redzējumu tiesas sistēmas darbībai. Un noslēgumā gribu pieminēt Recommendations from different NGOs, legal experts, Georgians and foreign experts as well. Trūkumus ja, eh, likuma projektā mēs esam uzklausījuši atzinumus, kurus mēs ņemam vērā. Un šis likums nenozīmē alternatīvas tiesu sistēmas veidošana Grūzijā. Šis likums nozīmē to, ka tiks izveidota komisija. Sound experience by parliament and will study documents and case Tāpat tiks rūpīgi izpētīt lietu materiāli pirms lietas skatīšanas. Tāpat e, tiesnesim būs galvārds krimināla lietā. kā arī tiks pārskatītas e, iespējas vērsties e, Strasbūras tiesā. Premjera atkāpšanās tika uztvērta kā ļoti nelāga ziņa, viņš lūdza atbalstu, un mēs esam gatavi viņu atbalstīt pabeigt politisko, juridisko reformu darba kārtību, un pēc prezidenta vēlēšanām mēs ceram, ka varēs darbu turpināt viscaurskatāmākajā veidā un atstājot, atstājot skaidru, saprātīgu, pabeigtu darbu. Noslēgumā gribu teikt, ka šīs valdības apņemšanās veidot demokrātiju ir ieredzēta, paredzēta ne tikai, lai apmierinātu starptautisko institūciju prasības, bet galvenokārt tā ir mūsu iekšējā prasība, kas bija viens no būtiskākajiem faktoriem, kas deva iespēju pie varas esošajai partijai pie varas nonākt. Tāpat ir jānorāda centieni pēc cilvēktiesībām, kas ir svarīgi un kas ir esoši viscaur Eiropā. Otrkārt, jānorāda e, to, cik nozīmīga ir institūcija veidošana Grūzijā. Mēs veidojam sistēmu, kas E, pārdzīvos ikvienu atsevišķu ministru vai politiķi. Tāpat arī institūcijas ir atvērtas, e, caurskatāmas, kam uz, uzticās pilsoņi tam, tā, to mēs veidojam. Un strādājot tik daudzos virzienos ir ārkārtīgi nopietnas izaicinājums, taču atgriešanās iespēja nav. Eiropas tauta, mūsu partneri un arī taiskaitā Eiropas parlaments e, gaida mūsu virzība integrācijas ceļu līdz Viļņas samitam un pēc tam. Un mēs esošā Gruzijas valdība, es gribu cerēt, atstās aiz sevis spēcīgu institucionālu demokrātiju, kas eh, paliks eh, stabila tu, vis, tu, nākotnē. Paldies. Tagad vārds tiem, kas grib izteikties. Vispirms Kavernau kungs, kurš ir delegācijas vadītājs. Paldies. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es turpināšu čehu valodā. Dāmas un kungi, kā delegācijas vadītājs Eiropas parlamentā sadarbībai ar eh, Armēnijas, Azerbaidžāns un Gruzijas parlamentiem, es gribētu paust savu prieku par to, ka šodien mums ir iespēja uzņemt pie mums ministras kundzi un diskutēt ar viņu. Delegācijas galvenais mērķis, eh, tātad šīs delegācijas, kuru es vādu, uh, ir uh, radīt, veidot pēc iespējas labākas attiecības starp Eiropas parlamentu un Grūzijas parlamentu. Šī sadarbība ilgst jau vairākus gadus, un es biju arī priekšsēdētājs uh, vēlēšanu novērošanas misijā pirms gada, līdz ar to man personīgi bija iespēja uh, šīs vēlēšanas novērot un arī situāciju pēc vēlēšanām uh, galvaspilsētā Tbilisī. Uh, Es pats personīgi apmeklēju apmēram 20 vēlēšanu iecirkņus un uh, piedalījos arī um, svinībās un uh, uzrunās, ko sniedza uh, Tbilisi ielās vēlēšanu uzvarētāji. Kopš šīm vēlēšanām mēs visu laiku arī sekojam situācijai un redzam, ka var tik nodot mierīgi. Un mums arī bija prieks uh, Uh, informēt komiteju par to, ka pavasarī pirmoreiz vēsturē notika kopīga sanāksme starp abiem parlamentiem, proti Grūzijas un Eiropas parlamentu. Uh, netika gan nekādi lēmumi pieņemti, bet uh, ar zināmu satraukumu mēs vērojām uh, Uh, ziļo konfliktu starp uh, valdības koalīcijas un opozīcijas deputātiem Gruzijas parlamentā. Mēs esam gatavi uh, turpināt komunikāciju un veidot labākas attiecības, labāku sadarbību. Un daudz no mums ar lielu interesi uh, noteikti dosies braucienā uz Grūziju un uh, sekos vēlēšanu norisei un sagatavošanas darbiem. Vienreiz gribētu pateikties ministrs kundzei par apmeklējumu un par viņas atklāto uh, runu un paldies jau iepriekš par atbildēm. <clears throat> Tagad mūsu referentam vārds. Uh, uh Es runāšu poļu valodā, saka Lizek kungs, lai izteiktos precīzāk. <laughs> Paņi minister, ja vielokrotnie... Ministrs kundze, es eh, jau vairāk kārt uh, esmu šeit parlamentā runājis par Grūziju, esam uh, arī vairāk kārt tikušies Grūzijā, un paldies jums par atklāt sniegto informāciju, un vēlreiz paldies jums par jūsu lēmumu, kas ļauj uh, mums uh, apmeklēt Rabišu Filīkungu apcietinājumā. Bet negribu iedziļināties pārāk daudz detaļās Gribētu jums, kā valdības koalīcijas pārstāvēji un vispār Grūzijas valdības pārstāvēji, gribētu jums izteikt aicinājumu. Prezidenta vēlēšanas, kuras gaidāmas uh, uh Grūzijā, ir ļoti būtiskas. Tā droši vien domā arī vairākums uh, pilsoņu Grūzijā. Un pat, ja prezidenta pilnvaras uh, ir diezgan ierobežots, tik un tā šīs vēlēšanas ļoti, būs ļoti nozīmīgas. Man šķiet, ka šīs vēlēšanas vajadzētu svinēt kā nacionālus svētkus un organizēt pēc iespējas labākā atmosfērā. Jūs kā valdības, valdības ko, koalīcijas pārstāve, tātad jums vajadzētu darīt visu, kas ir jūsu spēkā, lai tas tā arī notiktu. Tas ir mans aicinājums. Uh, būtu labi jau, ja tagad eh, pirms vēlēšanām varētu uh, domāt par kaut kādu kā, tādu kā politisko amnestiju. Es nerunāju šeit par tiesu darbības pārtraukšanu, bet varbūt uh, Uh, ministra prezidents Rabišvili varētu atlaist brīvībā, ir uh, citas iespējas, uh, kā kāds uh, apsūdzētais var stāties tiesas priekšā, viņam, piemēram, var uh, atņemt uh, pasi, lai viņš nevarētu ceļot, viņš varētu varbūt uh, katru dienu pieteikties policijā, vai arī ir arī mājas arests un citi tiesiski līdzekļi, ko varbūt varētu apdomāt. Es domāju, tas nākt par labu Gruzijas demokrātijai, un jo īpaši tas varētu uzlabot Gruzijas tēlu ārzemēs. Varbūt jūs varētu par to padomāt. Paldies! Priekšsēdētājs runā bez mikrofona. Ministra, I visit... Ministra kungs, es pirmo reizi jūsu valsts apmeklēju pagājušā gada jūlijā, un delegācija vadīja Danžāna kungs. Drošība un aizsardzība bija mūsu galvenie temati. Bet, protams, mums izdevās tikties ar daudziem cilvēkiem, un man tiešām ļoti patika apmeklēt jūsu brīnišķīgo valsti, tur ir daudz vēstures un tiešām var just šīs skaidrās saiknes ar uh, mūsu kultūru un civilizāciju, bet man jāsaka, ka mani uh, tiešām negatīvi pārsteidza uh, tās jomas, kur jums kā tieslietu ministra ir īpaša atbildība, un tas ir svarīgi, jo tas ir saistīts uh, ar taisnīgumu, caurskatāmību nākamajās prezidenta vēlēšanās. Jūs uzsvērāt, ka tas ir ļoti svarīgi. Mani negatīvi pārsteidza elementi, kas varētu norādīt uz selektīvo tiesvedību. Mums bija iespēja apmeklēt bijušo premjeru Maravišrīlī cietumā, un mani pārsteidza tas, ka Viņš bija cietumā divar pus mēnešus, eh, bez iespējas apmeklēt savu ģimeni. Mēs šo jautājumu eh, pieminējām, un pa šo laiku tas ir labots, bet mani negatīvi pārsteidz tas, ka, jā, es zinu, ka no vienas puses viņš ļoti iespējams būtu kandidējis prezidenta vēlēšanās, un viņu ieslogot cietumā, kāds tad bija apsūdzības? korupcija vai lai nu kādas tās būtu, bet ir dīvaini tas, ka nebija taču pat risks, ka viņš varētu bēgt. Tātad vai tā ir pirmstiesas izmeklēšana? Viņš bija saistīts ar kādu kas tika notiesāts par korupciju, tad, kad viņš bija iekšlietu ministrs, tas ir tiešām satraucoši. Un es ceru, ka viņam tiesa notiks pēc iespējas drīzāk, jo pretējā gadījumā tiešām šķiet, ka tā ir selektīvā tiesvedība. Un tad uh, bija ziņojumi par uh, vāras pārņemšanu pašvaldībās ar varu. Uh, pēc vēlēšanām, eh, ņemot vērā iepriekšējo vēlēšanu rezultātu un arī politiskā vardarbība pret oponentiem un naida kurināšana pret homoseksuāļiem un citām minoritātēm, piemēram, eh, reliģiskajām minoritātēm. Un arī tas, ka ekstrēmistu grupas ir kļuvušas spēcīgākas, piemēram, Irmānī vai Švilī. Uh, eh, Irma Invašvili ir vadītā grupa, piemēram. Tas visas ir jomas, kas ir jūsu kompetencē un uh, kas man tiešām mm, satrauc un negatīvi pārsteidz. Un es ceru, ka šīs lietas varētu tikt atrisinātas pirms vēlēšanām. Paldies! Mrs. Nibler. Nikolai. Um, Nikolai Konce. Paldies priekšstādātāji. Ministres kundze, es domāju, ka parasti mēs šeit nerunājam par selektīvo tiesvedību, ja vien tam nav pamatu. Parasti mēs runājam te par asociētajām valstīm šajā sakarā mm, Mēs ceram, ka jūs eh, garantēsiet kā ministre eh, taisnīgumu un tiesiskumu ievērošanu. Un eh, man ir īs jautājums jums. Ko jūs domājat par politiskās korupcijas līmeni? Kā jūs to vērtējat Grūzijā? Paldies priekšsādātāji, saka Lunačekas kundze. Sveicu jūs, ministres kundze. Es uh, jau uh, diskutēju ar jums pirms uh, vasaras pārtraukuma. Turpinot kolēģu domu, gribētu izteikt kādu komentāru, kas izskanēja pašā sākumā. Premjerministrs, kas atkāpsies, kā jūs teiksiet, jūs teicāt, at viņš um, runāja par to, ka Armēnija pievienosies uh, um, muitas savienībai, bet viņš arī teica, ka neizslēdz Armēnijas iespējamo pievienošanos Eiropas Savienībai. Jūs runājat par Eiropas integrāciju, bet te būtībā ir zināma pretruna. Tad varbūt jūs varētu pateikt, ko īsti uh, domājis jūsu premjerministrs uh, savā runā, kā tad ir ar Eirāzijas Savienības dalību. Jūs pieminējāt uh, vairākas lietas, un jūs teicāt, ka Gruzijai būs jāpieņem lēmums par to, piemēram, vai jūs atļausiet būvēt minarētus vai nē jūsu valstī. Protams, saprotu, ka vairākums ir pareisticīgie, bet ir arī citas reliģiskās minoritātes, kam ir tiesības uh, būvēt uh, Uh, savas uh, baznīcas un citas kulta vietas, iekļaujot arī minaretus. Tad par uzbrukumiem un vardarbību 17. maijā. Pagājušajā reizē, tas bija jūnijā vai jūlijā, jūs mums teicāt, ka cilvēki, kurus apvaino tad, uh, vardarbības paveikšanā, tad divi vismaz no viņiem bi esot bijuši um, Uh, priesteri, tad, bet bija taču pierādījumi, uh, ka šī vardarbība uh, ir protestētāju veicināta. Tad kāpēc tad tika piemērota vardarbība pret miermīlīgajiem protestētājiem? Es domāju, ka mums vajadzētu to noskaidrot. Uh, homofobija jūsu valstī ir uztraucoša, un ja jūs neatrisināsiet uh, šo situāciju, homofobija tikai pieaugs. Prediskriminācijas likums, jā, tas pašlaik ir likuma projekta stadijā, jūs teicāt. Svarīgi būtu iesaistīt pilsonisko sabiedrību un visas interesētās puses, bet uh, vai uh, nepastāv risks, ka šis likuma projekts nemaz netiks pieņemts? Kāpēc process ir tik lēns? Pēdējais uh, komentārs par apsūdzībām, kas uh, tiek izvirzītas Mirabišvilī kungam, kas ir pašlaik cietumā. Jā, jā, es to viņu pabeigšu, bet kolēģi arī izteicās pietiekoši ilgi. At, ir uh, apgalvojumi, ka iepriekšējā valdība konfiscēja privātu īpašumu, un es gribētu zināt, vai ir uh, izmeklēšana jau paveikta un kādi ir tās rezultāti. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja ministrs Kunze. <clears throat> Sveicam uh, Eiropas parlamentā. Jūs sacījāt, ka nenāksiet klāt ar politiskiem apgalvojumiem, bet es gribētu piebiedroties Lunačeks kundzes jautājumam, lai skaidrotu premjerministra deklarācijas. Šai, šīs deklarācijas izskanēja pēc eh, Armēnijas paziņojuma pievienoties Muitas Savienībai neturpināt asociācijas ceļu. Uh, Es gribētu dzirdēt skaidru uh, apgalvojumu par jūsu valdības uh, nodomiem. Un gribētu izteikt uh, viedokli pār to, kādā veidā ir ieslodzīti bijuši e, iepriekšējais premjers un e, iekšlietu ministrs. Mūsuprāt, ir jāparedz tādas, e, tādi procesi tiesiski, kas var spēj garantēt nevainīgu eh, personu tiesības, arī notiesāto tiesības, un jādara viss, lai izvairītos no selektīvas eh, tiesvedības. Domāju, ka eh, jūs varētu skaidri sniegt apgalvojumu par valdības vēlmi noslēgt asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību. Paldies! Vārds tiek dot ministres kundzei. Par jautājumiem un atbalsta paušanu. Visi šeit runā uh, angliski, uh, franciski, tad es franciski arī turpināšu. Runājot par arhīviem, kas ir tikuši iznīcināti. Tad kad mēs um, varējām iekļūt iekšļiet ministerijā, tad uh, mēs konstatējam, ka ir simtiem stundu gari audio, video, slepenie raksti, ko bija veikuši konstitucionālās drošības dienesti, tā viņas dēvēja, un Šie ieraksti tika veikti Mirabišvilī tālaik iekšlietu ministra vadībā un ziņā. Šie ieraksti ir sadalām divās daļās, un mēs varējām vārdu pa vārds e, dam pieturēties pie Anar Bēra ieteikumiem. Pirmā daļa šajos ierakstos attaino privāto un intīmo dzīvi tiem politiķiem, kuri e, savā laikā bija opozīcijā. Tur ir iekļauti e, skati un ainas no žurnālistu privātās un intīmās dzīves, kur bija e, kritizējuši iepriekšējo valdību, un šokējoši ir tas, ka video atspoguļoja intīmo un privāto dzīvi tiem, kuri bija valdības locekļi. Kā, protams, visdrīzāk kā šantāžas um, rīks tas bija cerēts, bet es negribētu nekādas spekulācijas izteikt. Un mēs ar iekšlietu ministru un ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem uzskaitījām šos um, ierakstus un pēc Armāra Bērkunga ieteikumiem publiski iznīcinājām klātesot mēdījiem, kuri pārraidīja šo iznīcināšanas aktu. Visa valsts varēja redzēt, kā šie ieraksti tika iznīcināti, bet tas vēl nav viss, jo Gruzijas eh, sabiedrībā pastāv lielas bažas, ka varētu pastāvēt kopijas šiem ierakstiem, kurus iepriekšējie valdības locekļi būtu uh, izveduši uz ārzemēm. Un lai nepieļautu to, ka šādas kopijas atkal parādās kaut kur un var tikt izmantotas kā šantāžas veids, Mēs ar iekšlietu ministru parlamentam iesniedzām likumprojektu, kurš e, palielina atbildību par šādu ko, kopiju izmantošanu. Šobrīd par šādu kopiju izmantošanu var tikai piemērot sodu naudu pret personu, kurš to būtu īstenojas, taču mēs piedāvājam sankcijas, kas ir daudz nopietnākas, lai nekad šādas kopijas ne, netraucētu Grūzijas pilsoņu mieru. Otrā daļa no šiem ierakstiem ir spīdzināšanas sakti. Un izvarošanas akti pret gūs e, ieslodzītajiem. Un šos ierakstus ir veikuši Mirabišs Vilī vadītās iekšliet ministrijas darbinieki. Tajos ir iekļautas darbības, ko var kvalificēt kā noziegumu, un tāpēc līdz šim šie ieraksti nav iznīcināti līdz brīdim, kamēr noziegumi netiek izmeklēti. Un tāpēc mēs ļoti cieši sekojam e, tiem ieteikumiem, ko mums sniedz Amarbērkungs. Runājot par vēlēšanām. Valdība dar visu, lai 27. oktobrī mēs kļūtu par liecinieku tādiem pašiem nacionālajiem spēkiem, kas bija savā laikā ar 72% eh, balsu trešajā lielākajā ap, eh, pilsētas apgabalā, jo iedzīvotāji labi saprot to, ka revolucionārais gars, kara gars, ar to ir jātiek galā, un tā nenotiks, ja 27. oktobrī mēs nevarēsim garantēt caurskatāms vēlēšanas, kuras dos iespēju jums teikt to, ka e, Gruzijas vēlēšanas ir mainījis svaru ārslēpēm balsojumu. Tālāk par selektīvo tiesvedību. Un justīcija gribu ziņot, ka bijušais valsts ģenerāla prokurors, kurš atkāpās um, no amata. Kā tad, kad mēs nonācām pie varas, mēs konstatējam, ka Grūzijas prokurori neprat strādāt, jo man priekšteča laikos e, bija pietiekami tiesnesim nodiktēt spriedumu. Tiesnesis pieņēma ikvienu. Un prokuroram, kurš neprat strādāt, tas bija ļoti izdevīgi. Un pēc mūsu nonākšanas pie varas prokurors saprata, ka tiesneši ir brīvi un, lai pierādītu kāda vainu, viņiem ir jāstrādā. Tādējādi turpinās prokuratūras reforma, Un, manuprāt, šī ir sarežģītāka reforma nekā tiesvaras reforma. Šobrīd vēl prokuratūras dienas snietilps tiesvarā ir ļoti daudz jāpaveic prokuratūras dienestā. Par tiesnešiem runājot. Tiesneši ir neatkarīgi no jau desmit mēnešus, bet mēs ar likumdošanas rīkiem esam devuši iespēju tiesnešiem ievēlēt jaunos eh, augstākās tiesas locekļus. Otrā reformas fāze ir izziņota, lai atbrīvot tiesnešus no uh, atkarības savu vadītāju priekšā. Šodien nosaukšu piemēru. Tiesnesis šodien uh, nesaņem lietu skatīšanā automātiski. Par to lemj tiesas priekšsēdētājs. Mums ir tiesneši, kuri skata pēdiņās tā saucamās svarīgās lietas, un tā tiesneši, e, kuri šādas lietas neskata, jo viņi ir nevēlami saviem vadītājiem. Mēs to visu reformēsim sadarbībā ar tiesu varu un mēneša beigās, mēs nesteidzamies, mums ir nepieciešams laiks, lai varētu rūpīgi apspriest likuma projektu, jo ik viens likuma projekts to apspriež eh, vai nu es vai mani vietnieki ar iesaistītajām personām. Tālāk par minaretiem runājot. Man kritize, kritizēja mani, mana pašas komanda, jo es sacīju kaut ko ļoti vienkāršu. Man nav pieņemami aiziet pieskarties minaretam, jo ja minarets pats, ja tas tika uh, uzcelts vienā naktī, un pat ja tā ir nelikumīga celtne, es neuzdrīkstos to nojaukt. Tiku šajā sakarā kritizēta. Es piebildu, ka Grūzijā nepastāv patiesa starp reliģiju dialoga, bet valstī, kurā ir tik daudz reliģisku bagātību, tā ir nepieciešams starp reliģiskas dialogs, vēl jo vairāk mums ir nepieciešams patiesas dialogs starp valstu un reliģijām, kas šodien nepastāv. Ja nav dialogs starp reliģiju un ja ir tabu temati, tad pastāv liels risks, ka atkārtosies 17. maijs un vēl nepatīkam atgadījumu attiecībā uz reliģiskām minoritātēm bet ir jāapzinās, ka Grūzija tā, tā ir tolerance un jau gadsimtiem ilgi. Par premjerministra atkāpšanos. Es jums teicu, ka tās ir sliktas ziņas kabinetu locekļiem, bet mums Šodien premjers uzskata, ka valdība tādu, kādu viņš ir iecerējis, ir izveidot reformas, kas ir uzsāktas, dod iespēju viņam teikt, ka viņš var atkāpties no amata, atstājot aiz sevis caurskatām valdību, kura tieši tādā pašā veidā cīnās pret korupciju kā iepriekšējā valdība, un ka viņš varētu uh, palīdzēt attīstīties pilsoniskajai sabiedrībai. Pilsoniskai sabiedrībai Gruzijā ir nepieciešams liels atbalsts. Mēs redzam Gruzijā šobrīd e, trīs, četras e, lielas NVO, bet ārpus tā nekā cita. Spēcīgāka pilsoniskā sabiedrība spētu palīdzēt e, valdībai nākotnē, turēt savu kursu. Iepriekšējā valdība, tā skaitā Mirabišvili vadībā, nespēja savu kursu ieturēt. Tālāk asociācijas nolīgums. Vai Grūzija ir iecerējusi turpināt iet pa šo ceļu? Protams, un arī nebrīd nav no tā atsacījusies. Eirāzijas Savienība Gruzijai nav pieņemama. Gruzija un Gruzijas tauta ir izdarījusi savu neatgriezienisko e, izvēli, bet izvēli vien izdarīts nav pietiekami, ir jāveic arī attiecīgas darbības. Un tāpēc ik viens ministrs šajā valdībā mēs strādājam pie šiem jautājumiem praktiski 24 stundas dienā, Eh, lai, kā jau tas izskanēja šeit, viņas stāsts vainagotos panākumiem. Tam ir jābūt panākumu stāstiem Gruzijai, lai mēs varētu turpmāko mēnešu laikā pirms reālās parakstīšanas, un lai mēs, tā skaitā manā ministrijā, varētu izmantot laiku starp viņas samitu un parakstīšanu, lai mēs varētu patiesi uh, piemērot noteikumus, tos transponēt, un tas nenotiks vienas dienas laikā, lai mēs varētu šo laiku izmantot un visefektīvākajā veidā. Domāju, ka esmu atbildējusi uz lielāko daļu jautājumiem baidos, kā varbūt esmu kādu izlaidī, izlaidusi bet ceru, ka tomēr lielākā daļa ir atbildēta. Ministrs. Lielas paldies jums, ministres kundze. Es domāju, ka tā ievirze, kuru jūs mums e, šeit izklāstījāt, e, ļauj cerēt, ka Viļņā mēs e, panāksim labus rezultātus un varēsim strādāt arī pēc samita. Mēs visi labi apzināmies, ka Viļņa samits nav vēl darba beigas, bet lietas virzās pareizā virzienā, Un, un nu, protams, mums jāpulkojas, kā attīstīsies situācija ar uh, selektīvo tiesvedību un uh, kāda būs situācija mūsu partijas biedriem, uh, partijas ģenerālsekretāram, kā klāsies. Es domāju, ka arī Ukrainas uh, iesniegums Venēcijas eh, komisijai arī virzīsies, kā mēs vēlamies. Eh, tiesnešu neatkarība no prokuratūras ir tiešām izšķirošs jautājums. Te pašā laikā uh, uh, jāpanāk, lai nebūtu kāda instance, kas izlem, kurš tiesnesis izskata uh, kuru lietu. Tas tiešām ir ļoti svarīgs jautājums, lai eh, tiesvedības reforma izdotos. Liels paldies jums par to, ka jūs tik skaidri izteicāties. Mēs saprotam, ka jūs turpināt darbu. Un es domāju, ka es varu visu klātesošo vārdā pateikt, ka mēs ar prieku sadarbosimies ar jums arī turpmākajos mēnešos. priekšsētājiem nav ieslēgts mikrofons. Kolēģi, tagad balsosim par Neicas Otnbrokas kolēģis sagatavoto priekšlikumu. Vai jūs vēlaties izteikties? Nē? Labi, tad uzreiz balsosim. Pirmais grozījums, kas ir par, pret, atturās, pieņems, bet pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozītais grozījums, kas ir par, pret, atturās, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Ceturtais par, pret atturās noraidīts. Piektais par pret atturās noraidīts. Sestais par pret atturās pieņemts. Septītais par pret atturās pieņemts. Balsojam elektroniski par uh, visu dokumentu. Sākam balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. 45 balsis par. Uh, lielisks rezultāts. Apsveicam Neicas kundzi.